Tas ir komisijas paziņojums par uh, kodoliekā drošības stāvokli Baltkrievijā. Komisāra kungs, jums vārds. Bienvenido, señor comisario, tiene usted la palabra. Uh, ah, komisāra kungs, jums vārds. My dear colleagues. Cienījamie kolēģi, Eh, godātie deputāti. Eh, komisāra Kaņietas vārdā gribētu eh, pateikties par jautājumu par komisijas darbību attiecībā uz kodoliekārtām Baltkrievijā. Pirmām kārtām Mēs eh, gribam būt pārliecību, ka eh, šī kodoliekārta darbosies atbilstoši pašiem augstākiem kodoldrošības standartiem, un kodoldrošība paliek eh, kā galvenā prioritāte komisijai, kā to apstiprina arī mūsu ietver stratēģiju. Tāpat laikā veicinot arī sadarbību, caurskatāmību un uzticamību uh, Tātad, lai to panākt, mēs izmantojam visus savā rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākus drošības standartus Eiropas Savienībā un starptautiskā mērogā. Un par to nekādas diskusijas nevar būt. Par uh, Eiropas Savienības un Baltkrievijas sadarbību kodoldrošības jomā. Uh, tieši tādu pieeju mēs vienmēr esam piekopuši uh, kodol drošība un uh, Uh, aizsardzība, tas ir mūsu darba centrālais punkts. Jau kopš 2011. gada Eiropas Savienība uh, sniedz Baltkrievijai tehnisko uh, palīdzību, un mēs izmantojam arī Eiropas Savienības labākās prakses nodošanu attiecībā uz regulācijas procesu. Uh, Mm, tāpat ir attiecībā uz licencēšanas eh, noteikumu, finans, definēšanu un eh, inspekcijām, tātad sākot arī no eh, konkrē, konkrētas vietas izvēles līdz nodošanai eksploatācijā. Kopš 2015. gada viens Eiropas Savienības eksperts paslāvīgi atrodas Minskā, un mēs tādējādi stiprinam šīs attiecības. Uh, jau kopš eh, tad saulēcīgas eh, kodoliekārtas būvēšanas pakāpes, eh, un mūsu mērķis ir stiprināt Baltkrievijas nacionālo kapacitāti, lai nodrošinātu atbilstību labākai starptautiskai praksē un standartiem. Ar šīs tehniskās attīstības palīdzību kompetentā Baltkrievijas regulējušā iestāde ir uzlabojusi, palielinājusi savu cilvēku un tehnisko kapacitāti, tāpat laikā komisija uzskata, ka Baltkrievijas e, regulātoru neatkarīgums ir e, tālāk jāstiprina, nodrošinot ciešu uzraudzību, tāpēc tā ir ļoti nepieciešama. Par e, kodolu drošības stres testu Kā jau teicu iepriekš, atklātība un caurskatāmība ir eh, izšķiroši būtiski faktori, runājot par kodolu drošību. Mēs eh, sadarbojamies ar saviem kaimiņiem ļoti atvērtā veidā, lai varētu tādējādi gūt eh, ieguvumu no informācijas un zināšanu apmaiņas un cenšamies strādāt šādā uzticības garā un komisija pozitīvi vērtē uh, to, ka Baltkrievija izmanto atomenerģijas aģentūras eh, eh, kolēģi izvērtējumu procedūru. Runājot par Ostravecas eh, stresa testiem, gribētu norādīt uz divām lietām, kas ir ļoti svarīgas, lai saprastu vispārējo procesu. Pirmkārtām Kodoldrošības eh, stresa testi vai izturības testi Eiropas Savienībā un trešajās valstīs eh, tiek veikti tikai uz brīvprātīgiem pamatiem, tātad juridiski runājot, Eiropas Savienība nevar eh, uzlikt par pienākumu nevienai dalību valstī, ne arī trešai valstī, kas izvēlas kodolenerģijas ceļu, tātad veikt šādus stresa testus. Neskatoties uz to, ir politiska apņemšanās veikt uh, šo stresa testus Eiropas Savienībā. Un uh, mēs aicinām arī tos izmantot ārpus Eiropas uh, Savienības un citās Eiropas padomas valstīs caurskatāmā veidā, lai nodrošinātu drošību ne tikai Eiropas Savienības uh, kodoliestā iekārtās, bet arī, lai nodrošinātu drošību trešajās valstīs. Un komisija tādējādi veicina šo stresu testu veikšanu kaimiņu valstīs, un tā arī aicina Ukrainu, kas jau brīvprātīgi ir piedalījusies eh, šādā eh, testā, un Armēnija šobrīd arī ir šādā procesā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Otrām kārtām, šis eh, stress tests tāpat laikā ir nacionāls kompetences jautājums. To veids operators eh, nacionālā kodola regulātora uzraudzībā. Tikai pēc eh, nacionālā stresa un es novērtējumu, ka tas ir pabeigts, tad par novērtējumu rezultātu ziņo un tikai tad komisija var organizēt kaut kādu Eiropas Savienības pārskatu kopīgi ar šo Nacionālo drošības aģentūru. 2011. gada jūnijā, balstoties uz uh, komisijas iniciatīvu, vairākas kaimiņu valstis, to skaitā Baltkrievija, uh, pauda savu vēlmi veikt uh, kodola stresa testus un parakstīja deklarāciju par kodola drošības stresa testu veikšanu. Kopš tā laika mēs esam aicinājuši Baltkrieviju veikt Uh, šādu kodolu enerģijas uh, stresa testu. Komisija sagaida, mm, ka februāra uh, padomas secinājuma kontekstā Eiropas Savienības un Baltkrievijas sadarbība pozitīvi virzīsies uz priekšu arī šajā jomā. Kādi tad būs nākošie soļi? Komisija saņēma informāciju no Baltkrievijas puses, ka tagad ir eh, izstrādāti juridiskie instrumenti eh, kodoldrošības stresa testu veikšanai atbilstoši Eiropas Savienības specifikācijām. Baltkrievija tāpat ir norādījusi, ka Ostravecā notiks šis eh, stresa testu process un ziņojums tiks iesniegts komisijai 2016. un 2017. gada laikā. No mūsu puses nepieciešamie sagatavošanās darbi, kolēģi pārskat procesam, kā jau tas ir paredzēts, tātad tas jau ir iekļauts Eiropas Savienības kodola regulātoru darba kārtībā kopā ar komisiju. Ekspertu grupu organizēs šo kolēģi izvērtējumu procesu, tiklīdz kā mēs saņemsim nacionālā novērtējuma ziņojumu. Tā visa ir tāda politiska dinamika. Tāpat laikā komisija gribētu pātrināt uh, īstenošanas procesu Baltkrievijā un uh, saņemt šo stresa testu ziņojumu pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc mūsu dienesti plāno tehnisku misiju uz Baltkrieviju turpmākajos uh, mēnešos, lai pārunātu progresu. Noslēgumā gribētu sniegt jums pārliecību, ka komisija paliek apņēmības pilna uh, uzlabot uh, kodolu drošības uh, līmeni, strādājot ar Baltkrievijas iestādēm visos, nacionāla, visos politiski līmeņos. Mēs turpināsim veicināt kopā ar Baltkrieviju nodrošināt labākos kodolu drošības standartus. Tāpat gribu sniegt pārliecību, ka mēs cieši sadarbojamies ar kaimiņu valstīm, īpaši Lietuvu, lai sekotu notikuma attīstībai Ostravecas eh, kodolu iekārtā. Un eh, es apņemos eh, nodrošināt to, ka Eiropas parlaments tiks informēts par visām norisēm. Paldies! Gracias, senor. Paldies! Stilēnīdis kungam! Tagad sāksim debatas, un Mamikina kungs pirmais. Much, Paldies priekšsādātā cienējumie kolēģi. Uh, Baltkrievijas uh, kodola elektrostacija mm, tika mm, plānot jau 80. gados, bet Černobiļas uh, katastrofas dēļ 86. gadā iekārtas būva tika atlikta. Eh, būvniecība tagad ir sākusies 2013. gadā, un tas izmaksās apmēram 10 miljārdus ASV dolāru. Jānorāda, ka uh, reaktorā tiek izmantots uh, ūdens reaktors, un, un tas ir līdzīgs Hankikivī uh, elektroiekārtai izmantotajam uh, Somijā. Uh, Eh, Lietuvas un eh, starptautiskās eh, kopienas bažas ir saprotams. Baltkrievijā nekad nav bijusi kodola elektrostācija tās teritorijā, un tāpēc rodas bailes par to, ka mm, varētu būt nespēja to attiecīgi pārvaldīt. Un tāpēc, lai mazinātu šīs bažas, Baltkrievijai vajadzētu veikt šos nepieciešamos stresa testus, kas tiktu veikti eh, starptautiskās eh, energoaģentūras eh, paspārnē, tāpat arī nepieciešams veikt vispārīgu, visaptvarošu vidas ietekmes novērtējumu attiecībā īpaši uz dzeramā ūdens avotiem, kas ir kopīgi ar Lietuvu. Atceļot Eiropas Savienības sankcijas, attiecības starp ES un Baltkrieviju virzās uz priekšu, tāpēc uzskatu, ka mm, jautājumu problēmu klāsts ar, saistībā ar Ostrovēts tiks atrisināts, jo attiecībā uz kodolenerģiju jābūt uh, daudzpusīgai sadarbībai starp visām pusēm tiešā un netiešā veidā, uh, iesaistot Bal Baltkrieviju, Lietuvu, tāpat Krievijas federāciju, lai darbi notiktu drošā veidā. Un gribu vēl piebilst, ka kodola enerģija ir vidē visdraudzīgākā un ar atbilstošu pārvaldību. Uh, Šādi iekārt var darboties gadu desmitiem ilgi. Paldies! Paldies! Tagad Fatīgā kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Baltkrievijā. Tā pati Baltkrievijā, ko visvairāk skāra Černobilas katastrofa. Mēs te domājam par 23% 23% no Baltkrievijas teritorijas eh, bija mm, kontaminēti. Un tāpēc eh, Baltkrievija bija īpaši uzmanīga eh, visā, kas skar kodolenerģiju. Nu, tomēr tagad gatavo mm, šo kodolu stacijas projektu. Nu, tagad politika ir mainījusies, acīm redzot, mainīts politiskais kurs. Savukārt, Krievijas politika šajā ziņā nav gluži skaidra. Ostraveca, Ostravecas projekts ir uh, kop projekts, kas ir Baltkrievijai un Krievijai. Neliela daļa no finansējuma nāk no Somijas. Ostraveca atrodas 50 uh, km attālumā no Lietuvas galvaspilsētas ļoti tuvu robežai starp uh, Baltkrievi un Lietuvu. Turklāt uh, tā uh, teritorija, kur atrodas šī iekārta, tur pastāv seismiskais risks. Turklāt tur arī gaisa koridors, gaisa attieksmes koridors. Es domāju, ka šis koridors tad būs jāslēdz ciet, to nevarēs vairs izmantot. Um, Kāpēc es tagad uh, pieminēju visu šo informāciju? Vispirms, lai uzsvertu, ka Baltkrievija eh, nav uh, respektējusi ESPO konvencijas nosacījumus. Uh, Baltkrievija netur solī, solījumus. Turklāt uh, šajā teritorijā dzīvo polijas pilsoņi, kas iebilst pret šo projektu. Paldies, Aštrevičus kungs! Es runāšu lietuviešu valodā priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, komisija, kolēģi. Lukašenko vēlas uh, ostravēt uzbūvēt uh, atomelektrostaciju. Tas tā droši vien būs vislētākā, ko kādreiz, uh, kas kādreiz pasaulē tikusi uzbūvēta. Lukašenko tā skaļi paziņo. Man šķiet, ka pēc šāda citāta eh, neviens nevar eh, mierīgi gulēt. Būtu pat eh, droši vien smieklīgi, ja nebūtu tik apdraudoši. Netiek ievērot drošības standarti, tiek uz visa ietaupīts. Orhusas un ESPO konvencijas netiek ievērotas, stresstesti pienācīgi netiek veikti. Uh, Tas ir tas pats reaktoru tips kā padomju laika uh, reaktoriem, un praktiski tas tiek būvēts 50 km attālumā no Viļņas. Tas ir nelegāli, tas ir bīstami. Viss šis uh, būvlaukums. Un atvainojiet, komisārkungs, jūsu skaidrojumi nebija adekvāti, nebija arī pietiekami. Lēmums uh, būvēt Ostravecam jaunu atomu spēkstacija bija Maskavas lēmums. Mums e, jāpamostās, kamēr nav par vēlu. Citādi mūs skars vēl viena atoma katastrofa. Mēs te runājam ar Lukašenko, kas ir diktators un kas vēlas izveidot e, kodola enerģijas valsti. Mums bija Černobila dāmas un kungi, vai esam kaut ko no tā iemācījušies? Es vēlos atgādināt e, nuklārās kodola enerģijas katastrofas nezina robežas. Kolēģi, šī, šie nelegālie būvdarbi ir jāizbeidz. Tas ir vienīgais lēmums. Ostravecas projektu var apsvērt tikai, ja notiek kritiskais, kritiski konstruktīvs dialogs un ja komisija uh, uzraudzīs visus uh, būvdarbus. Mums uh, nepieciešams skaidrs ES lēmums uh, gan attiecībā uz Minsku, gan attiecībā uz Maskavu. Jāizmanto visas sviras, kas mums ir. Es nesaprotu, kāpēc komisija nevar um, izmantot uh, Nu, pieredzi, kas mums ir attiecībās ar Irānu, runājot ar Baltkrieviju, un jāiesaist arī uh, ANO drošības padomi. Paldies, uh, Maštalka kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi. Esmu laimīgs, uh, ka varu izteikties par uh, tik svarīgu tematu, uh, kā kodola drošību un attiecīgām iekārtām. Un tagad konkrēti par eh, šo Ostravecas eh, projektu Baltkrievijā. Mums ir 440 kodola reaktoru, kas darbojas visā pasaulē, un 173 reaktori atrodas projektā, arī daži Eiropas Savienības dalību valstīs. Nesen mēs. Um, nos, svin, mēs atzīmējam Černobilas katastrofas 30. gada dienu. Un uh, es tik, Mēs tikāmies arī ar Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības uh, organizāciju pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē. Eksperti apgalvo, ka uh, šis projekts atbilst drošības um, kritērijiem, to uzrauga NVO. Uh, drošības kritēriji ļoti līdzīgi ir spēkā arī Beļģijā, kas ir ES valsts. Un, uh, un, un Ukrainā, teiksim, kodolu enerģijas iekārtas atrodas praktiski frontes līnijās. Es domāju, ka mums ir nepieciešama plašāka diskusija par to, kas notiek ar mūsu kodoldrošības situāciju. Paldies, Ropē ir nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi komisija. Paldies, ka šī diskusija notiek. Ļoti žēl, ka komisārs Kaņietē nevarēja atrast laiku un atbildēt uz jautājumiem, kas ir viņa kompetencē par risku, ko šāda atomspēkstacija var radīt Eiropas Savienības robežam. Šķiet, ka komisija te iezīmē vairākas uh, milzīgas problēmas runājot par Ostravecas uh, atomspēkstaciju un uh, un uh, tās būvēšana, kas notiek neievērojot starptautiskus standartus. Bet uh, signāli no komisijas ir maldinoši, ir arī tādi ļoti formāli. Sākumā kaņ, komisārs Kaņieta teica, ka stres testi tika novadīti Baltkrievijā, kaut arī šie testi vēl nav tikuši uzsākti, bet nesen Andru, komisārs Andru Kaitis uh, teica, ka Baltkrievija pild visas startautiskās konvencijas, kaut arī Orhusas un ESPO mm, konvencijas 2014. gadā noteica, ka šīs konvencijas Baltkrievija neievēro un ignorē pat. Un kāpēc komisija šeit uh, nereģē? Kas notiek ar līgumslēdzējām valstīm? Saprotiet mūsu bažas atomspēkstācija tiek būvēta pie Lietuvas un Eiropas Savienības robežas, un ar to nodarbojas totalitārā valsts, uh, kas um, um, pakļaujas Krievijas diktātam, kas nepilda startautiskas uh, saistības. Uh, kāda viņam ir caurskatāmība, kāda viņam ir drošības standarti? Aprīlī daļa no mm, būvu konstrukcijas uh, uh, nojuka, bet uh, uh, Minska par to neieminējās uh, nekur. Startautiskās atomenerģijas uh, organizācijas um, pārstāvji netiek uh, ataicināti, lai novērtētu drošības kritērijus. Um, Baltkrievijai to neļauj. Baltkrievija nav sagatavojusi ietekmes novērtējumu Lietuvas upēm un ūdens kvalitātei. Uh, arī uh, Uh, lidmašīnu avāriju uh, pret, pretestības uh, testi nav tikuši sagatavoti. Kodolu drošības regulētāja iestāde liet, um, Baltkrievijā nav neatkarīga. Tas nozīmē, ka nenotiek objektīva kontrole. Es lūdzu uh, komisiju prezentēt parlamentam ļoti specifisku rīcības plānu, lai piespiestu Baltkrieviju ievērot visus drošības standartus un caurskatāmības standartus. Tam jābūt skaidram signālam Minskai. Šī atomspēkstacija tiek būvēta taupot uz drošības uh, rēķina, un uh, tas nav saskaņā mūsu standartiem, un mēs nevēlamies šādu uh, atomspēku stāciju blakus uh, ES robežai. Paldies, Ropē kungs. Uh, Arno kungs jums vēlas uh, uzdot uh, zilās kartēs jautājumu. Jā, akceptēsiet. Jā, akceptēšu. Arno kungs, lūdzu. Paldies uh, priekšsēdētājiem. Nu, šis ir jautājums, kas ir plašāks eh, par Eiropas Savienību. Šis pārobežu starptautisks jautājums, un jūs aicinājāt komisiju daudz ko izdarīt eh, šajā gadījumā. Jūs pieminējāt arī starptautisko atomenerģijas eh, aģentūru, bet jūs, jums nebija konkrēti priekšlikumu, ko šai aģentūrai vajadzētu darīt šai kontekstā. Ko varētu darīt šī aģentūra, lai uh, uzlabot situāciju. Paldies par jautājumu. Sakara pēkungs, situācija ir ārkārtīgi mm, sarežģīta. Visu pirms mm, šī vieta tika atlasīta, bet pēc, tikai pēc tam tika pieaicināti eksperti, lai mm, novērtētu šīs teritorijas um, izmantojamību šim nolūkam. Baltkrievija apsola stres testus, bet tos nenovada. Komisija tiek maldināta. Teiksim, komisārs eh, pats man apgalvoja, ka stresa testi Baltkrievijai jau ir notikuši. Komisija, komisija jāievēro dažādas konvencijas, tāpēc viņiem ir jāuzdod jautājumi un jāievēro drošības uh, kritēriji. Citādi mēs uh, cietīsim no katastrofas. Uh, Paldies, eh, Eteridža kungs, jums vārds. Paldies! Starptautiskā atomenerģijas aģentūra uzrauga kodola drošību pasaulē ar ANO palīdzību. Šis ir skaidrs gadījums, kur Eiropas Savienība arī var teikt savu vārdu, ja Baltkrievija uh, būvē kaut ko, kas skar kaimiņu valsti, tad principā vajadzētu ANO un uh, starptautiskai atomenerģijas aģentūrai to skatīt. Protams, Baltkrievija un katra cita valsts, kas vēlas uh, kodola infrastruktūru, jāpakļaujas esošiem starptautiskiem uh, noteikumiem. Uh, Lielbritānijā tas tā notiek. Mēs, ja mēs kaut ko darītu tādu, tad mēs to darītu saskaņā ar uh, šis atomenerģijas uh, aģentūras um, standārtiem. Suverēns valstis dara, ko vēlas, ja uh, pakļaujas vispār pieņemtiem startautiskiem likumiem. Ja šie likumi netiek ievēroti, tad tas ir ANO jautājums. Eiropas Savienība vēlas ietekmēt lietas, vēlas um, vairāk varas. Uh, Uh, un uh, ekonomiskie uh, iegansti. Tas ir, tas ir ekonomikas situācija kā pamatojums, tas drīzāk iegansts nekā iemesls. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt starptautisko atomenerģijas aģentūru, kurai šeit ir kompetence un nevajadzētu iejaukties suverenu valstu iekšējās lietās. Mums jāizmanto šī brīža spēkā esošā starptautiskā likumdošana. Un jā, uh, to neievērot, tad pieaiciniet ANO. Ir konvencijas, kuras jārespektē suverēnām nācijām. Nav prasību uh, Eiropas Savienībai izbūvēt šeit savas kapacitātes. Uh, un rīkoties kā supervāra un supervalsts. Mums ir, mums nav tādas vajadzības, mums ir likumi un mums ir īstenošanas iestādes. Un ja kodolu lietas šie likumi netiek ievēroti, nu tad eh, pieaicināsim ANO struktūras, kas ir atbildīgas, un nodrošināsim, ka pilsoņi tiek eh, pasargāti bez politiskās manevrēšanas un manipulācijām. Paldies! Gracias, senor Lebreton. Paldies, Lebreton kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Kodola katastrofas uh, eh, Uh, ir vissliktākais, kas var notikt pasaulē. Černobilas uh, katastrofās 96. gadā un Fukushimas katastrofa 2006. gadā ir kaut kas, kas uh, jāuztver ļoti nopietni. Tāpēc Ostravecas projekts uh, izraisa milzīgas bažas, ņemot Vabilas katastrofu 86. gadā. Es domāju, 2013. gada 14. marta eh, Eiropas parlamenta pieņemtie stres testi mm, Baltkrievijā netika novadīti un uh, eh, Fukušīmā uh, eh, reaktori bija līdzīga tipa reaktori. Uh, viens šāda tipa reaktors šobrīd arī darbojas Eiropas Savienībā. Vajadzētu izpētīt situāciju sīkāk. Uh, Turklāt Ostrovets atrodas tikai 50 km tālu no Viņas Lietuvas galvaspilsētas. Te nepieciešama saskaņota starptautiskā sadarbība mm, ar mm, mm, starptautiskās eh, atomenerģijas organizācijas uzraudzību saskaņā ar starptautisko likumdošanu. Tā jārīkojas, lai nodrošinātu uh, nāciju Eiropu, kā es to iztēlojos. Nevajadzētu mm, arī mm, izmantot šo projektu, lai uzbruktu uh, Krievijai. 2015. gadā mm, Baltkrievija uh, ir sākusi būvēt uh, gaisa satiksmes kara bāzi Uh, un uh, Krievija šķiet uh, šobrīd atbalsta un finansē daļēji Ostravecas um, aktivitātes. Paldies Korvin Mikē. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, te var runāt par to, kas ir lētāks vai dārgāks, drošāks vai mazāk drošs. Es uh, Nezinu, kādi reaktori būtu visdrošākie vai vispiemērotākie. Mm, bet um, es nezinu, vai uh, vispār pasaulē būtu šāds ideāls reaktors, kas atbild visām prasībām. Es, nu, komisijas es sapratu, ka Baltkrievijas reaktori neatbild uh, drošības standartiem. Un tagad uh, mēs domājam par to, ko darīt ar Lukašenko, un pagaidām mēs viņu, uh, mēs viņu uh, dzenam, tā kā pat Krievijas rokās, Krievijas virzienā. Mēs viņam uzbrukam, un tad viņš droši vien apvienos spēkus ar Krieviju. Paldies, Zariņo kungs. Jā, paldies priekšādātājiem. Jā, pirms. Uh gada mēs uh, atcerējāmies Černobēļas uh, smago atomu negadījumu. Un tagad veidojot ceļot jaunu atomu reaktoru netā no tā, Ostravecā šķiet, ka šis rēks atkal atgriežas. Arī Fukušumā bija kodola katastrofa, un tas var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu planētai. Un e, jūs apgalvojat, ka komisija apgalvo, ka pilsēņiem nesot ko pažēloties, jā, tad mums ir jātic komisijai. Sešdesmit seši procenti no kapacitātēm Eiropas, Eiropas Savienībā jau paustās uz šo enerģiju. miljārdiem eiro tiek tērēti, lai modernizētu atomspēkstacijas. 330 miljārdi. Vēlos uh, uzdot uh, vairākus jautājumus komisāram arī esam kaņietem. Ja komisija gaida uz uh, pieņemto lēmumu transponēšanu, Tad jānodrošina, lai visi šie notiekumi tiktu ieviesti drošā veidā. Komisija nevēlas rīkoties proaktīvi. Ar to, ko tā līdz šim ir darījusi, nepietiek. Jā, vai komisija dara visu, ko man iespējams sasniegt? Um, nezinu, manuprāt, nav, netiek izdarīts pietiekami daudz. Henkel kungs, jā, komisāra kungs, mēs šeit runājam par uh, šķietiem vai patiešām nedrošām atomspēkstacijām. Es vēlos runāt par uh, drošām spēkstacijām. Vācijas valdība ar savu panisko lēmumu atslēgt visas uh, atomspēkstacijas izraisīja pretrunieku situāciju. Vispirms kanclere Merkel tika dēvēta par eh, klimata glābēju, un tad atsakās no šīs tehnikas. Ženēvā atoma aģentūra starptautiskā pasludina, ka Vācijas eh, atomspēkstacijas visdrošākās pasaulē, bet tagad tieši šīs tiek atslēgtas. Vispirms eh, Vācijas federālā valdība vēlējās būt kā flagmanis, un tagad neviens viņa nesako. Francija pagarina savu atomu spēkstaciju darbību par desmit gadiem vēlas celt jaunas Somija, ASV, Lielbritānija vēlas uh, celt jaunas atomspēkstacijas Beļģijā. Atomu spēkstacija, kas ir tuvu Vācijas uh, robežai un ko atslēdz Fukušamas dēļ, atkal tiek iedarbināta. Arī citur tiek celtas uh, jaunas spēkstacijas Japāna. Atkal viena pēc otra pieslēdz atomspēkstacijas pēc Fukušiemas, kas bija atslēgtas. Ķīna ceļ eh, vairākas atomspēkstacijas, vēlas eh, celt arī Sudānā tādu. 43 eh, ir jaunas spēkstacijas, vairāk nekā pirms Fukušiemas. Vācijas enerģijas pavērsiens izraisīja milzīgu palielinājumu Vācijas elektrības izmaksās. Vācijas enerģijas politika nav ne tikai nesolidāra iepratī kaimiņiem, bet tā izraisa mazāku drošību un augstākas elektrības izmaksas vāciešiem. Paraudzīsimies uz Vietrijas piemēru un attieksimies no šīs atteikšanās izmantot atomenerģiju. Paldies! Henkela kungs, vai jūs vēlaties atbildēt uz zilās kārtītes eh, jautājumu? Buhner kungs varat uzdot. Henkel kungs, gribēju jums jautāt, vai jūs zināt, cik procentu no pasaules enerģijas šodien tiek ražota ar atomu spēkstaciju palīdzību? Vai jūs patiešām vēlaties apgalvot, ka tas sniedz ieguldījumu klimata aizsardzību? Tas mazāk nekā 3%. Otrais jautājums eh, šī šķietami tik drošā Vācijas eh, kodola enerģija. Ko jūs teiksiet par eh, Brunas Biteles un Krumā gadījumu? Henga kunga atbildi, jā, es jau jums teicu, ka atomspēkstaciju skaits pasaulē pieaug. Ķīnā, piemēram, 24 jaunas tiek būvētas. Tur notiek būtiskās lietas, un tas, kā kodola enerģija nerada CO2, tas šķiet varētu būt skaidrs visiem. Un šie negadījumi, par kuriem jūs runājat, tie nav saistīti nekādā veidā ar reaktoriem. Es neatsakos no sava apgalvojuma, ka Vācijas eh, spēkstacijas visdrošākās pasaulē. Jā. Slimovičs kungs, Baltkrievija bija divi atomspēkstacijas, ko Krievija pieņem lēmumu tās eh, būvēt, paplašināt, izbūvēt. Eh, Krievijas uzņēmums būvē šīs spēkstacijas. Uh, 1,5 miljārdus vietiešu kronu Krievija iegūda šajā pasākumā, un tas ir tikai pirmajā posmā būvniecībā. Tas viss notiek uh, laika brīdī, kurā Baltkrievija jau ir atkarīga no Krievijas. 90% enerģijas importa nāk no Krievijas. Tad vienīgais importētājs ir Krievija. Šeit mēs atkal redzam, kā Krievija izmanto enerģiju kā ieroci, lai ietekmētu citas valstis tā kā tas der Kremlim. Tas notiek jau arī agrāk. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Gruzijā un tas notiks arī Baltkrievijā. Tādēļ Eiropas eh, parlamentam ir precīzi jāpārbauda šis projekts. Šis projekts ļoti ietekmē arī citas valstis, un eh, šis projekts nesaskan ar Eiropas Savienības mērķi nodrošināt atjaunojamo enerģiju avotus. Patiešām ir jāizdara secinājumi, jo tas ir arī mūsu projekts. Paldies! Tagad vārds Sančes kundzē. Paldies! Černobijas traģēdija. Attiecas gan uz diviem miljoniem Baltkrievu, gan arī uz visu planētu. Šī iemesla dēļ mums ir jādebatē par šo jautājumu, mums ir jāmācās no notikušā. Baltkrievija būvē spēkstaciju, neveicot uh, stresa testus un nestrādājot ietekmes novērtējumu. Komisijā ir jāaicina Baltkrieviju nevirzīties uh, tādā virzienā, kas jau ir zināms, bet ir jāpanāk radikālas pārmaiņas Eiropas Savienība izmanto jaunu enerģiju, ja, atjaunumu enerģiju. Mums ir pietiekami daudz tehnoloģiju, lai mainītu līdzinējo modeli. Ir arī citas valstis, kurām tas arī ir jādara. Komisijai vajadzētu aicināt dalību valstis iet pa šādu ceļu. Mums vajadzētu būt kā piemēram. Mums vajadzētu slēgt atomu spēkstacijas, kas izraisa draudus. Arī Spānijā tādas ir. Tās izraisa draudus mūsu dzīvē un visai pasaulē. Paldies. Tagad eh, Javārkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vairāk punktu attiecībā uz Baltkrievijas eh, kodola spēkstacīju projektu. Jā, šī konstrukcija, kas ir būt tuvu Eiropas Savienības eh, robežām. Tas ir faktiski tas pats, it kā tā būtu Eiropas Savienības eh, robežās. Ungārijā manā valstī eh, grasās būvēt nākamajos gados divas Krievijas tipa atomspēkstacijas. Tā ir tā pati tehnoloģija kā Ostravecā, Baltkrievijā. Tas ir Krieva tipa kodola spēkstacija. Un Ungārija jau ir pierādījis, ka tā saprot uh, Eiropas Savienības uh, likumus tādā ļoti elastīgā veidā, ja runa par uh, eh, kodoprojektiem. Šie kodoprojekti šis līgums ar Krieviju neatbilda Eiropas Savienības uh, prasībām. Runa ir par OER 1200 tipa reaktoru. Jā, un šeit ir jāveic izmeklēšana, jo šeit var, iespējams ir runa par nelegāliem, neatļautiem, neatļautiem tipa būvējumiem. Un eh, šī eh, dalībvalsts eh, apzināti pārkāpa likumus, arī uzklāpējot kodola atkritumus. Vai jūs pirktu lietot automašīnu no šādiem pārdevējiem? kas nespilda noteikumus. Un faktiski ir tā, ka Krievija e, Eiropas sirdī vēlas būvēt šādu tipa spēkstaciju. Javor kungs, e, jums ir zivās kartītes e, jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Jā, paldies. Tos dod Jakovič kungs. 1996. gadā Horvātija parakstīja EPSO konvenciju Un uh, jūs stāstījāt par uh, Krievijas uh, tipa spēkstacību būvniecību Ungārijā. Jūs domājat, ka Horvātija arī vajadzētu iesaistīties šo pasākumu vērtējumā, jo Horvātija ir Ungārijas kaimiņu valsts. Ja mēs runājam par kodolu enerģiju, mums vajadzētu veidot kopīgu politiku. Jā, paldies par jautājumu. Es pilnībā piekrītu tām, ka mums ir nepieciešama uh, ļoti spēcīga sadarbība starp dalībvalstīm. Attiecībā uz šo projektu desmit Eiropas dalībvalstis piedalījās uh, šajā EPSO konvencijas uh, sakarā ietvarā galvenokārt Austrija un uh, Vācija izteica dziļu interesi un bažas par šo projektu kas notika Ungārijā, gribētu aicināt Ungār, eh, dalībvalstis, ieskaitot Horvātiju, aktīvāk rīkoties par šiem projektiem. Mazas valstis kā Ungārija, tas nav tikai atsevišķas eh, valsts jautājums, ja tiepaši runa par mazām valstīm. Paldies, priekšsēdētāji! Kodola enerģija ir eh, droša enerģijas forma, bet, lai to izmantotu pat mierīgiem nolūkiem, jāveic nepieciešamie drošības pasākumi. Mums jābūt uzmanīgiem īpaši tādi, kad ir kodola stacijas, tās tiek būvētas tuvu Eiropas Savienības valstu robežām. Un šāds gadījums tieši ir Ostravecas kodoliekārtas gadījums. Mums ir bāžas, mēs nezinām, vai šī kodoliekārta tiek būvēta izmantojot augstos drošības standarts, kādi pastāv Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat arī rodas jautājums par eh, kodolu iekārtu drošību. Eh, ir plāni Albānijā, bijušā Dienvidslāvijas eh, republikā un tāpat arī citur, jo pastāv iespēja, ka varētu notikt kodola katastrofa, jo visur vienmēr tiek ievērot nosacījumi, netiek simulēti kodoldrošības pasākumi un tāpat arī uh, attiecībā uz uh, zemestrīču izturīgumu. Tāpēc uh, Eiropas Savienībā ir jānodrošina, lai šis kodolreaktors Ostravecā un tāpat arī citi kodolreaktori, kas tik būvēti, lai tie atbilst starptautiskiem standartiem, kas uh, pastāv Eiropas Savienībā. Paldies, Lorda kungs nākošais. Vorda kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka Mani ļoti skumdina tas, ka Etriģis kungs ir pametis jau debatas šajā zālē un neizrāda nekādu interesi par šīm ļoti nopietnījām debatēm. Viņš eh, tikai, viņš eh, pauž eh, milzīgu tādu nevēlēšanos zināt, sakot, ka mums jāpaļaujās tikai uz ANO konvencijām, lai mēs jūstu droši. Vai tad viņš nezina, ka visspēcīgākā nācija pasaulē ASV neievēro attiecīgo regulējumu, tad kur tad uh, mēs esam, Etriģis kungs, un paldies, jāsaka, par Eiropas Savienības uh, modro acu šai sakarībā. Man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments debatē par uh, kodolu drošību Baltkrievijā, un Baltkrievijai pilnīgi noteikti ir jāveic visi nepieciešamie stresa testi un uh, vidas izvērtējums, ko prasa starptautiskās uh, saistības. Un uh, mums uh, un visiem kaimiņiem jānodrošina, lai uh, iedzīvotāji visā reģionā būtu droši, un tas attiecas attiec gan uz mani, gan uz Eteriču kungu drošību. Tomēr ir tāds eh, vispārīgāks eh, komentārs kodolu. Eh, enerģija nāk kopā ar riskiem un izmaksām, ko ir grūti aplēst. Humanās un vidas katastrofas, kas varētu notikt, ja notiktu nopietnas nelēmas gadījums, par šīm sakām ir šausminoši domāt. Es esmu redzējusi pavisam pirmos Esmu lasījusi, ko raksta, ko runā Fukushimā cietušie, viņu atmiņas, viņu ciešanas un bieži vien bērni, kas uh, nevarēja un nevar spēlēties ārā piesārņojuma dēļ. Tāpēc strādāju kopā ar Nuclear Transparency Watch, tas ir tīkls, kas tika izveidots uh, pēc Eiropas parlamenta aicinājuma, aicinot nodrošināt labāku kodolu drošību pēc uh, Fukushimas nelaimes 2011. gadā. Gribētu uzsvērt, ka mums ir jāturpina uh, nodrošināt labāku caurskatāmību kodoldrošības jomā un jāiesaist civilās eh, sabiedrība, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Eh, Kodola enerģētikas industrija ir liels spēlētājs eh, energosektorā ar milzīgām subsīdijām no uh, valsts. Tāpēc tā ir pienākums cieši sadarboties ar uh, tiem reģioniem un Nuclear Transparency Watch, lai nodrošinātu, ka šīs iekārtas darbojas atbilstoši visaugstākiem standartiem. Paldies! paldies! Labi, pieturamies pie laika grafika, tāpēc lūdzu centīsim arī nekavēties un aicinu visus ievērot stingri noteiktu runāšanas laiku nākošā Makovei kundze. Paldies! Priekšsādātāji kodola katastrofas nes līdz ar sevi nāvi. Daudz cilvēku un paudzes pēc tam slimo, tiek sagrauta vide, tiek uh, sagrauts dzīves. Mēs visi zinām, kas notika pēc Černobiļas uh, katastrofas. Kas notika pēc tam? Tad, tad, tāpēc jāsaka, tā ir mūsu darīšana, tā ir Eiropas Savienības darīšana. Ja kodolu iekārtu uh, būvē, uh, ekonomējot un uh, neievērojot drošības noteikumus, un ja mūsu drošība ir apdraudēta. Un uh, šodien mēs runājam par uh, Ostravecas kodoliekārtu, ko būvē Krievija. Tas tikai 50 km no uh, Lietuvas galvaspilsētas. Baltkrievija saka, ka tas ir labi, ka tas palīdzēs um, nodrošināt tās energo neatkarību no Krievijas, bet tie ir mēli. Baltkrievija ir ļoti lielā mērā atkarīga no Krievijas. 90% gāzes viņi saņem no Krievijas. Un, uh, šo uzņēmumu kodoliekārtu būvē Krievijas eh, būvētāji, būvu organizācijas eh, pa Krievijas naudu, un eh, Lietuva apvaino Baltkrieviju par to, ka Lietuva netiek informēta par eh, šo faktu, ka šādi plāni vispār pastāvēja, ka netika veikts eh, ietekmes, eh, vidas ietekmes novērtējums, ka netika informēta iedzīvotāji par iespējamo ietekmi uz ūdens kvalitāti un tā tālāk. Un mēs saņemam informāciju par šo kodoliekārtu tikai caur trešo pušu avotiem un nevis no Baltkrievijas vadas iestādēm, un nedomāsim, ka tas ir normāli. Uh, Ir citas valsts, kas varētu būt šādā situācijā. Mēs redzam, ka tas pats uh, notiks arī Ungārija. Atkal tur finansējumu dos Krievi. Tā tad secinājums mums ir jārūpējas par savu Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Paldies! Makavejs uh, kundzei, man nācās jūs pārtraukt, bet jūs bijat krietni pārsniegusi savu runāšanas laiku. Šauts kungs nākošais. Priekšsēdētāja komisāra kungs par Baltkrieviju Runa par to tā nav nekāda tehniska problēma. Runa ir par politisku izaicinājumu, par uh, likumīgu interešu izlīdzinājumu, kas balstās uz starptautiskām tiesībām. Konkrēti EPSO konvencija, papildus protokols saistošiem uh, vidas mērķiem. Pēc 2009. gada bija notifikācija šim, un Baltkrievija formāli faktiski atbilda šīm prasībām. Ja noslēgumā galīgai projektā nebūs eh, izpildīt visu nosacījumu, tad tie ir jāprasa arī Eiropas Savienībai. Bet, eh, dzirdot šodienas paziņojumu, gribētu uh, jautāt, vai jūs vispār uzskatāt, ka šis ir jūsu jautājums. Līdz šim komisija, neraugoties uz uh, jautājumiem, klusē arī par notikumiem Baltkrievijā un Ukrainā. Un uh, līdz 2030. gadam faktiski nelikumīgas tika pagarinātas, kaut arī saskaņā ar Eiropas Savienības notiekumiem šīs pakstas vajadzēja jau slēgt. Un gribētu lūgt jūs novērst šos kļūmes un šīs Kievas protokols deviņas dalību valstis 13 gadus pēc parakstīšanas vēl atvien nav ratificējušas. Vismaz divas no šīm Eiropas Savienības valstīm, tām ir vairāk kā 70 eh, reaktori, un tas plāno vēl četru spēkstaciju celšanu. Paldies! Senjor Buhner! Paldies! Buhner kungs nākošais! Vielen dank! Paldies! Austrobicas eh, kodolspēkstacija, kas tiek celta Baltkrievijā, uh, pārkāpa vairākas starptautiskus līgumus, piemēram, Ārhūzas konvenciju, piemēram, saistību izpildīt stres testu. Ja jūs, pir, vai jūs pirktu automašīnu, kas nav pārbaudīta, gribētu šeit pieminēt, ka plānotais tips VVR 1200 neizpildi tādu uh, drošības nosacījumus, kā tik prasīti, jo tādēļ, ka caurmērs šiem spiediena aizsardzībai ir neregulārs, un tā nav vienīgā problēma. Kā jau šeit tika teikts, Baltkrievija, ja nav finanšu resursi, lai apzinātos visas sekas, kas radīsies, lai darbinātu šo spēkstaciju, kas attiecas uz drošību, kas attiecas uz drošības tehnikas aprīkojumu, kas noteikti nepieciešams, kas attiecas arī uz uh, kodolu atkritumiem. Vai jūs, komisāra kungs, varat garantēt, ka arī šoreiz tas eh, nemaksās Eiropas nodokļu maksātājiem lielas summas? Mums būs jāsmaksā tas, ko nevarētu ļauties Baltkrievijai. Paldies! Paldies! Eh, Zanī, kungs, nākošais. Paldies, priekšādātāji. Pirms vairākām nedēļām, 26. aprīlī, Bija 30. gada diena, kad atcerējāmies Černobiļas eh, atomu katastrofu. Baltkrievija bija viens no lielākajiem upuriem, un šīs sekas ir jūtamas vēl šodien. Domāju, ka tas ir pierādījums tam, ka tā patiešām ir Eiropas problēma, kam ir pārobežu raksturs. Ir svarīgi, lai mēs raudzītos pāri robežām un uh, darītu visu, lai tiktu nodrošinātu šo kodo spēkstaciju drošību un konkrēti šīs spēkstacijas drošība. Es domāju, ka arī drošības politikas ziņā šis jautājums nav bez nozīmes, jo Minska ir atkarīga no Maskavas. Enerģētiskā atkarība, enerģijas drošība Baltkrievijā tur eh, ir mēģinājumi to visu, uz to visu skatīties ar pievērtām acīm, bet eh, viena valsts, eh, piemēram, Ungārija, katapultē sevi atpakaļ 20. gadsimtā. Ceru, mēģinot būvēt šādas šī tipa atmosfērkstacijas. Gribētu pievērst parlamenta un komisijas uzmanību tam, ka mēs uh, to visu valsti, no nu, kuras es nāku Ungārijā, tas netiek ievērots, un mums ir nepieciešams atbalsts. Katra jaunā kodolspēkstacija faktiski ir kā jauna rēta, jauns trieciens Eiropas Savienības kopīgajā būvē. Mēs mēģinām kopumā atteikties no atomenerģijas. Paldies! Vārds uh, Viezdovski kungam. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Šajā gadījumā mēs uh, nevaram runāt par um, energoapgādi Eiropā. Uh, Mēs, protams, nevaram noliegt to, cik kodola enerģija ir droša un tā tālāk, bet te ir runa par to, kas notiek pavisam tuvu Eiropas Savienības robežām. Tā ir vieta, kas ir ārkārtīgi būtiski arī Polijai un Lietuvai, un jāsaka, ka mani nedaudz pārsteidza komisāra atbilde teiktais, it kā te mēs vienkārši runātu par kaut kādu investīciju, par vēl vienu investīciju, kur nepieciešams novērtēt tikai no tehniskā viedokļa. Eh, daudzi kolēģi jau eh, piesauc Černobeļas eh, kodolreaktoru stratēģiju. Mēs bijām dzels priekškar otrā pusē un zinām, ka tur savulaik trūka cieņas pret cilvēku, cilvēku dzīvību un uh, Te mēs runājam par uh, aizsardzību mm, no starojuma, no kodola starojuma, un šai ziņā projekts rada lielas uh, šaubas. Tāpēc gribētu arī uzsvērt to, cik uh, Krievijas loma šeit ir liela. Tas ir projekts, ko līdzfinansē, principā finansē Krievija, un mēs zinām, ka Krievijas investīcijas ir pakļauts politiskiem šīs valsts mērķiem, un ja Eiropas Savienība tik tiešām vēlas rūpēties par eh, visa kontinenta drošību un realizēt efektīvu ārējo politiku, tad nevar vienkārši klusējot eh, pieņemt to, ka notiek Krievijas investīcija politiskos mērķos. Paldies, un tagad mēs pārējām pie eh, brīvā mikrofona sadaļas un sāksim ar Zdrejevski kungu. Augustā. Panie przewodniczący, powiem w dużym. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu pavisam īsi. Mani nesatrauc, no kurienes nāk līdzekļi eh, šai kodola enerģijas, eh, enerģijas mm, iestādi eh, ražotnē Baltkrievijā. Mani vairāk interesē tas, uh, Kā būs ar uh, kodola atkritumiem, kā būs ar uh, ražošanas uh, darbības drošību un vai mēs varēsim būt droši atrodoties tuvu šai kodola iekārtai. Es gribētu ļoti skaidri uzsvērt, ka drošības elementi, kas tika iekļauti komisijai uzdotajā jautājumā, ka uz tiem ir nepieciešams sniegt eh, skaidrojums. Runājot par ekopus, tā ir citas lietas, bet uh, Eiropas komisija vajadzētu izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai uh, šo investīciju projektu pakļautu nopietnē kontrolē. Uh, Marijas kungs nākošais. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Baltkrievija ir viena no vis. Um, attīstītākajām bijušās um, padomju savienības valstīm un Lukašenko valdība. Protams, uh, raugās uz Maskavu, bet uh, tam nevajadzētu mūs uzreiz noskaņot negatīvi attiecībā um, pret Lukašenko. Protams, uh, kodola avāriju nevar saturēt vienas valsts robežās, to mēs zinām no iepriekšējās pieredzes arī no Fukušīmas un uh, būvniecības uh, darbiem. Ostrovecā jābūt ļoti stingri uzlaudzītiem uh, arī no atomenerģētikas aģentūras puses. Un jānodrošina atbilstība tās noteikumiem. Tas pats jādara arī attiecībā uz Turciju, kas arī šobrīd būvē kodolu iekārtu Un tāpat ir arī diezgan daudz jau novecojušas kodoliekārtas Eiropā. Tad, kad mēs runājam par eh, kodolu iekārtu um, Beļģijā, piemēram, kur jau sen vajadzēja mm, apturēt un demontēt. Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Eh, paldies! Mūsu eh, kodoli iekārtas ir ārkārtīgi svarīgas. Jāpauž tikai nožēla, ka eh, pastāv vecas kodoli iekārtas, kas rada milzīgus riskus. Eh. Tāpat arī Spānijā pie Portugāles robežas ir kodoli iekārta, eh, kurā ir bijušas reaktoru problēmas. Nu, kaut kas ir jādara, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un vidi ir nepieciešama kārtīga iekārtu uzturēšana, darbības un arī demontāžas laikā jāparedz atbilstoši pasākumi un jāparedz ražošanas kapacitātes izmaiņas, nodrošināt ilgspējīgu energo ražošanu un ilgspējību. Paldies, Arnot kungs, nākošais. Liels paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka situācija Baltkrievijā attiecībā uz kodola enerģiju, jā, tas ir jāuzrauga starptautiskā mērogā, un uh, tas ir pilnīgi obligāti nodrošināt, ka visi drošības pasākumi tiek uh, ievēroti. Gribētu tikai noskaidrot, paskaidrot, ka te runa par tādu plašāku principiālu jautājumu šajās debatēs, un tas ir, ka Nav citas eh, organizācijas, starptautiskas organizācijas, kā tikai Eiropas Savienības organizācijas, ko mēs tik ļoti atbalstam. Un šajā eh, sakarībā ANO un starptautiskajā atomenerģētikas aģentūrai ir ļoti svarīga loma, tāpat, ka tas arī ir politikas jautājumos. Mēs varam teikt, ka G7, G20, NATO, IMF, eh, starptautiskās administrācijas organizācija, pasaules tirzniecība organizācija, SAO, Interpols un citi, ka tās ir organizācijas, kuras mēs vēlamies, lai visi būtu to sastāvdaļas, bet apvienotā karalistē. Uh, debats ir pilnīgi citas. Eh, Tā tad eh, šeit ir arī tāds plašāks principu jautājums nekā tikai specifiskā, specifiskā situācija Baltkrievijā. Paldies, Cilanīdas eh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, runājot par šo Ostravacas eh, kodoli iekārtu, tā ir ļoti svarīga energo politikai gan Baltkrievai, gan Eiropas Savienībai. Protams, ka jānodrošina vidas eh, prasība ievērošana. Baltkrievijai ir pilnīgas tiesības rast arī alternatīvas energoavotus. 90%, ko izmanto Baltkrievija, to importē no Krievijas. Ir balsis, kas iebilst uh, pret uh, šo Krievijas un Baltkrievijas uh, vienošanos par kodoliekārtas būvēšanu un kas būs ar atkritumiem, kā tiks, no, kā tiks tie apsaimniekot un 20 miljārdu dolāru, ko maksā Krievija. Krievija kā valsts var parakstīt dažādas nolīgumus. Ir nepieciešams veikt testus ekstremālos apstākļos, šai iekārtai jānodrošina vides eh, aizsardzība, upes nerī aizsardzība jānodrošina, tāpat nepieciešama Eiropas eh, pasaules eh, starptautiskās atomaģentūras iesaistība un iesaistot attiecīgas Eiropas struktūras. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Cienījamie Eh, Deputāti kolēģi, pirmkārtām gribu pateikties par eh, jūsu izteikumiem, kas demonstrē, cik eh, daudz kas ir likts uz spēles, runājot par enerģētikas drošību un drošumu. Es gribētu pieskarties dažiem tādiem svarīgākiem jautājumiem, kas tika minēti šajās debatēs. Pirmkārtām, Astrovets eh, gadījums. Es gribētu uzsvērt to, ko teicu jau sākumā. Komisija turpinās izmantot visus tās eh, rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu augstākos iespējamos drošības standarts Eiropas Savienībā un starptautiskā mērogā. Tur nekas nav apšaubāms, ne maināms. Tieši tāpēc mūsu prioritāte tagad ir nodrošināt saulaicīgu Ostrovecas eh, stresa, stresa testu veikšanu, un tam jānotiek atbilstoši Eiropas Savienības specifikācijām. Kā jau vienmēr, komisija pilnībā informēs parlamentu par eh, to, kad un kā šādi testi notiks. Bet gribu norādīt daudzi risinājumi tiem jautājumiem, kas tika minēti šajā jautājumā, saistās ar eh, energoizolācijas eh, izbeigšanu, lai mēs varētu arī pabeigt Eiropas Savienības iekšējo energo tirgu um, Lietuvai un tāpat arī citām Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka mums jāturpina strādāt un tās ir jāiekļauj pilnībā Eiropas Savienības energo tirgū. Labā ziņa ir tā, ka mēs virzamies uz priekšu. Mēs jau nesen eh, pieredzējām, ka ir sākti darbi, lai nodrošinātu starp savienojumus starp Poliju, eh, Lietuvu un eh, Zviedriju, pateicoties Nordbalt un otram starp savienojumam, kas ir paredzēts, lai savienot Baltijas valsts ar pārējo Eiropas Savienības tīklu. Un tas ir būtiski uh, palielinājis šo piegāžu apjomu no 4 līdz 22 procentiem attiecībā uz gāzi. Darbs eh, notiek, nomainot eh, gāzes eh, starpsavienojumu Izdzinātās gāzes starp uh, konektors ir pirmais, kas ir uh, Baltijas uh, jūras reģionā un kontinentālajā Eiropā. 2019. gadā tiks pilnībā mm, nobeigta, izslēgta šī izolācija gāzes apgādes ziņā, tiks diversificēta gāzes piegādes avoti lai tādējādi arī samazinātu cenas patērētājiem. Liela daļa šī progresa lielā mērā notiek pateicoties Baltijas eh, energo tirgus eh, starpsavienojumu plānam, kurš eh, saliek kopā mm, saved kopā visas Baltijas valstis, lai tās sadarbotos un iestrādāt arī šo reģionu visā Eiropas tīklā. Šis ir piemērs citiem attiecībā uz to, ko mēs varam panākt energosavienības uh, ietvaros. Bet mums ir jāizmanto šis progress, jāvirzās uz priekšu. Mūsu nākošais uh, izaicinājums ir nodrošināt to, lai uh, Baltijas valsts nebūtu kā izlēts reģions, lai tās būtu savienots ar pārējo Eiropas Savienības tirgu. Mūsu uh, skatījums ir nodrošināt energo savienību, kas balstās uz solidaritāti un uzticību, un kas arī runā vienā balsī ar mūsu ārējiem partneriem, un uh, kas nodrošina ilgspējīgu un drošu enerģiju atbilstoši Eiropas uh, pilsoņu vajadzībām, un tieši tāpēc energo savienība ir galvenā Eiropas Savienības prioritāte un mūsu uh, uzsvars tiek likt šobrīd uz uh, īstenošanu. Mēs uh, ceram, ka cieši sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, lai padarītu to visu par realitāti. Paldies! Gracias, Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to diskusijā par šo punktu tiek noslēgta. Nākamais punkts darba kārtībām. dažu ziņojumu īsa prezentācijām. Pirmais ziņojums, ko skatīsim, ir Marijas Heibohas um, ziņojums par uh, pārtikas drošības uh, un uh,